tad es nosūtīšu pieņemtās rezolūcijas um, arī to adresātiem. Līdz ar to parlamenta plenāra sēde ir noslēgta, un šī sēde arī ir noslēgta. Paldies visiem, un priekšādātāji pasakās arī tūkiem.